Es sagaidu proaktīvāku un uh, uz lielāku sadarbību vērstu pieeju starp visām grupām parlamentā un arī starp parlamentu un dalību valstīm. Mogherini kundze, jūs uh, augstu novērtējāt es globālo stratēģiju, tad piedosiet, ja teikšu dažus kritiskus vārdus. Es globālajā stratēģijā uh, ārējās darbības dienas mājaslapā teikts, ka tam vajadzētu kalpot kā komposam rīcībai grūtos eh, brīžos. Man te būtu daži jautājumi. Tā ir globāla stratēģija, bez eh, kāda geogrāfiskā elementa. Kā var būt globālā stratēģija bez eh, noteiktas teritorijas? Te netiek atbildēts uz jautājumu par to, kuras politikas jomas ir perspektīvākas un kurām būtu jābūt prioritārām. Šajā ziņā stratēģija nav stratēģiska. Tāpat tiek uzsvērts tās, ka būtu nepieciešams eh, stabi veikt stabilizāciju, atturēšanu un tā tālāk. Bet, kad mēs raugāmies uz piedāvāto daudzgadu schēmu, tur ir gluži pretējais, jo tur tiek piedāvāts uh, samazināta vairuma no tēriņiem, ko terējām līdz šim šim tēmām, un eh, tur ir tikai kādi 40% salīdzinājumā pret iepriekšējo budžetu. Ja mēs uztveram šo stratēģiju nopietni, tad mums tā ir, mm, tajā ir jāiegulda tik daudz naudas, cik iepriekš, un mums ir jāliek akcents uz klimata steidzamajiem jautājumiem, kas eh, tiek par zēmu novērtēti līdz šim. Tā tad ļoti daudz, kas vēl būtu uzlabojams. Paldies! Atgādini e kolēģi, lūdzu ievērojiet atvēlto runas laiku un tagad identitātes demokrātijas vārdā Marijāni kungs pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšētāji kungs. Identitātes demokrātijas grupa vēlas nāciju Eiropas ietvarā, kas balstās uz suverēno tautu vēlmī mēs vēlamies spēcīgu, neatkarīgu politiku, līdzīgi kā jau par to runāja Šāls de Gauls savā laikā. Jūsu Eiropa, diemžēl, ir bezspēcības Eiropa, pakļaušanās Eiropa, bezspēcība iepretim, islamistu draudiem, pakļaušanās mondiāli, šo globalizācijas veicinātāju amerikāņu interesēs Ļoti jutīgs ir ģeopolitiskais laiks, kad neesam pasīvi, tad mēs uzstājamies pret Eiropas nāciju vitālajiem interesēm. Nu, piemēram, Irānas kodola programma. Mēs nesniedzam nekādu uzticamu. Mm, Alternatīva iepratīm Vašingtonas politikai, jo tikai spēcīgs starptautiskais līgums var katram uh, rasavus risinājumus. Jau mēnešiem solot alternatīvas priekšlikumus, lai atsāktu tirdzniecības attiecības. Jūs sakāt, ka Krievija ir strateģisks ienaidnieks, un tad katru mēnesi tiek pagarinātas sankcijas, nemaz nerunājot par to, vai ko tas mums izmaksā un kādas sekas tam ir diplomātiski. Jūs izvēles arī bija katastrofisks Sīrijas kara laikā arī. Uh, Daži uzteic pat uh, arī Alkaidas un uh, citus sasniegumus uh, Sīrijā, un Francijas armija ir viena pati pašlaik o, Sāhelā. Jāteic, jums nav nekādas ambīcijas Eiropā, jo jūsu projekts ir tikai o, o, jauna politika, par ko jūs runājat, kas nav nekas jauns, par to jūs runājat 30 gadus. Uh, Un tagad uh, Vaimars uh, kungs, lūdzu, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Gudat augstā pārstāve. Neviena no jūsu izvērtēšanas sadaļām no 2019. gada starptautisko situāciju nav atvēlēta, lai skatītu kristiešu globālo vajāšanu un islamismu. Tas ir tiešām apkaunojoši. Uh, Radikālie imāmi tērē miljardiem eiro, plūst iekšējā Eiropā, lai veicinātu segregāciju. Šī stratēģijai taču ir jāstiprina Eiropa. Tā vietā Eiropas Savienība padzirina partnerību ar tādām valstīm, kas ir līdzatbildīgas islamismā. Tās ir valstis, kas bieži vien uh, tolerē un arī pat veicina kristiešu vajāšanu. Kristieši tuvijos ausmos vienkārši tiek izslaucīti. Apvienotās karalistes uh, um, arī misijas ziņojumā tiek uh, norādīts, kā tas veicina arī genocīdu pret kristiešiem. Tiesnesības politika ir jāizmanto, lai izdarītu spiedienus valstīm, lai netiktu veicināts īslāma ekstrēmisms. Mums ir arī jā. Ja, pievienojas ASV, lai atbalstītu šīs, šo minoritāti, ja ne mēs, kurš cits to darīs. Paldies! Un tagad zaļo vārdu lūdzu Demirēl kungs. Demirēl kungs. Paldies, iepriekšādātāji, dāmas un kungi! Mogherīnī kundze, tas, ko jūs šeit eh, runājāt par globālo stratēģiju, īstenībā ir eh, tāds ļoti bīstams eh, militāro vēlmju saraksts un tas ir Francijas un Vācijas vēlmes saraksts un bruņotāju lobētāju eh, vēlmes saraksts. Jūs vēlties, lai Eiropas Savienības militārā kapacitāte tiktu palielināta, lai jūsu ģeostrateģiskās intereses tiktu aizstāvētas, un, protams, šeit runa arī par tirdzniecības eh, ceļiem un par resursiem. Iepriekšējos eh, gados, kā jūs norādījāt, esat paveikusi daudz eh, PESCO, eh, militārā mobilitāte, Eiropas aizsardzības fonds, un tie tikai daži no piemēriem par to, ko jūs esat paveikusi. Jūs esat investējusi miljārdus eiro bruņotāju lobētājos un uh, 113 miljoni Eiropā tajā pašā laikā cieši no nabadzības. Neskatoties uz to visu, jūs piešķīrat uh, 13 miljardus eiro aizsardzības fondā, Un tas viss ir paredzēts precēm, kas nogalina cilvēkus dažādiem droniem un tā tālāk. Ja jūs vēlaties kaut ko darīt cilvēku drošības labā, jums vajadzētu mm, veidot sociālo infrastruktūru, jums vajadzētu novērst kāru ar Irānu. Mēs jūs aicinām eh, vairāk investēt atbruņošanās stratēģijās. Tad šāda stratēģija patiešām nāktu par labu Eiropas iedzīvotājiem. Ribadīsko, per favor. Tātad, kolēģi, atgādinu, lūdzu, ievērojiet atvēlto runas laiku. Pretējā gadījumā man būs jūs jāpārtrauc, un tas man nepatiktu. Un tagad Nātanis Džēls, lūdzu, uz vienu minūtu. By a margin of just nine votes. Tikai ar deviņu balsu pārsvaru Eiropas parlaments šodien uh, ievēlēja vienu kandidātu, vienu vienīgu kandidātu, jo citu nebija - Ursulu Fonderlajenu. Tas eh, nozīmē, ka viņai ir eh, piešķirts eh, darbs ar dažādiem um, aizslēgtu durvju darījumiem. Viņa ļoti atklāti pauda savu vēlmi veidot Eiropas armiju, bet saka, ka mēs turpināsim sadarboties ar NATO. Kas tad īsti notiks? Mēs nevaram kalpot diviem kungiem. Eiropai nekad nevajadzētu atteikties no savas suverenitātes, kas ietver tās bruņotos spēkus. Boris Johnson un Torī, jums vajadzētu ieklausīties. Ja jūs atdosiet mūsu bruņotos spēkus Eiropas armijai, Brītu vēlētāju armija jūs sodīs pie vēlēšanu urnām. Paldies! Šuits kundze, lūdzu, minūti. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies eh, Mogrīnī kundze. Man arī ir prieks, ka notiek šīs eh, sārunas debates par eh, Eiropas Savienības globālo stratēģiju, ka tas ir mūsu pirmā jaunā parlamenta sasaukumā debates. Uh, Un mēs arī runājām par cilvēku tiesībām, ilgspējīgu attīstību. Nu, diemžēl secinājums tāds, ka nu, pasaule šodien ir labākā tā bija 16. gadā, bet ja izmantojam multilaterālās platformas, kādas jūs arī minējāt savā runā, tad mums izdosies nodrošināt šo mieru stabilitāti. Ir jāizmanto šī globālā stratēģija, kas ir ļoti svarīga globālajā rīcībā pasaulē politiskā <clears throat> griba ir svarīga, tā var novest pie rezultātiem, ir jābūt lielākai sadarbībai un vairāk partnerībām. Mēs zinām, ka pilsoņi nu, mums gaida vairāk Eiropas, spēcīgāku Eiropu, bet ne tikai to gaida Eiropas pilsoņi, arī pārējā pasauli to gaida. Eiropas projekts tiek bieži vien apšaubīts, bet nu, mūsu darbs ir nodrošināt uh, demokrātiju un uh, drošību atbildi uz iepriekšējo runātāju. Demokrātija um, definīcija ir viens, uh, vienbalss uh, Eiropā. Un uh, tagad runājot, uh, Santos, uh, tagad vērts Santos Izabela kundzei. Jā, paldies. Eiropas Savienībai uh, iesaistīt ar multilateralismu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Uh, Tas ir arī viens no uh, Eiropas Savienības globālās stratēģijas sasniegumiem - drošība, aizsardzība, uh, <clears throat> aizsardzības, drošības politika, investīcijas Ukrainā, kā arī miera procesa atbalsts uh, Kolumbijā. Bet ir viena joma, kur vēl var uzlabot lietas, arī migrācijas iekšējās ārējās dimensijas, dažas programmas. Uh, ir sniegušas rezultātus, bet tas ir vēl tālu no nepieciešamā. Mēs redzam, ka cilvēki iet bojā pie mūsu robežām, jo dalība valstis nevēlas ievērot starptautiskos patvērumu noteikumus. Līdz ar to viņi ir līdz atbildīgi migrantu aizturēšanā centros Lībijā, kur viņi ir spīdzināti. Uh, un uh, pret viņiem izvērst necilvēcīgu attieksmi. Tad nu šai stratēģijai ir jāpalīdz mums, lai mēs varētu uh, nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības darbību. Paldies! Un tagad vērts uh, mm, Kjušu kungam. Paldies! Uh, Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvs kundze, grib pateikties par jūsu uh, klātbūtni un aktīvo dalību šeit Eiropas parlamentā. Jā, mēs runājam par Eiropas Savienības globālo stratēģiju, par to, kas ir sasniegts, lai veicinātu daudzpusējo pasaules kārtību. Es ir investējusi ārkārtīgi daudz, arī politisko kapitālu ieguldījusi īpaši runājot par progresu, kas ir panākts aizsardzībā, uh, Bet eh, mēs redzam, ka konflikti turpinās mūsu centieni strādāt pie miera drošībā, un drošības nevienmēr ir rezultāts no Vencels uz Irānu un eh, Sīriju. Mums ir eh, jāstrādā, lai mēs rastu ilgspējīgs risinājums krīžu atrisināšanai. Eiropas Savienībai nevajadzētu arī novērsties no tiem, kuri piekrīt mūsu vērtībām un grib būt daļa no mūsu saimas. Stratēģija atzīst arī Rietumu Balkānu valstu veikto progresu. Uh, arī tiesu reforma Albānijā, piemēram, ir paveikta, bet daudz kas vēl cits ir jādara, lai varētu stiprināt, pātrināt šo integrācijas procesu. Paldies! Paldies! Un tagad Berga kungs lūdzu. Fīlnāk, prezidents! Paldies, eh, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Magrīnī kundze, ķīniešu eh, filozofs eh, Hunsu Eh, rakstā, ka eh, jūsu eh, solījumus vajadzētu sargāt kā lielāko noslēpumu. Es uzskatu, ka šī stratēģija mm, varbūt saistās ar daļu no šī teiciena, bet ar visu teicienu nē. Globālā stratēģija ir dokuments, kurā ir ļoti daudz ļoti svarīgu mērķu. Šis saturs manī neuztrauc, bet es domāju šeit par praktisko ieviešanu. Uh, Eh, pasaule ir kļuvusi daudz necauredzamāka, un es gribu jautāt, vai šī stratēģija mums palīdzēs tikt galā ar kādu no šiem izaicinājumiem. Šķiet, ka šī stratēģija mums eh, liek iet konfliktā ar ASV un ar Krieviju, un eh, ļoti lielai daļai Eiropas vēlētāju migrācija rada ļoti liels bažas. Tomēr šī stratēģija šīs problēmas tikai sāsina. Tieši tāpēc mums vajadzētu izveidot uh, stratēģiju, kas spētu ātri rēģēt, kas balstītos uz dalību valstu interesēm. Mums vajadzētu domāt par mūsu uh, attiecībām ar ļoti svarīgiem spēlētājiem, tādiem kā Krievija un ASV. Mums vajadzētu attīstīt 21. gadsimtā reālpolitiku. Paldies! So, Paldies, un tagad Makalister kungs, vien minūte. You, Mr. President, Madam High Representative. Paldies, priekšsēdētā kungs, augstās pārstāvis kundze, godējumie kolēģi. Trīs gadus vēlāk pēc šīs globālās stratēģijas, kas tika izveidot 2016. gadā, mēs redzam, ka um, Eiropa stabilās kaimiņattiecības un integrēta um, attieksme pret uh, mūsu partneriem ir tikpat svarīgs kā iepriekš. Es, protams, redzu, ka uh, palielināta sadarbība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm tagad ietver arī tādu militāru autonomiju. Un stratēģijas ieviešana praksē, protams, ir klibojusi. Spēcīgāka uh, Kopējā ārlietu un drošības stratēģija nozīmē to, ka mums ir labāk jāapkopo dažādas mūsu politikas, mums ir vajadzīgi instrumenti, kā mēs varētu finansēt tirzniecību un cilvēku tiesības, mums ir jādomā arī par elastīkumu mūsu ārējos finansēšanas instrumentos, un tāpat arī mums ir jāpāriet uz kvalificētā vairākuma balsošanu, jo īpaši ir runa par kopējā ārlietu un drošības politiku. Es esmu priecīga, priecīgs, ka jaunā komisijas priekšādātāja Ursula von der Leine pieminēja vairākus no šiem punktiem no rīta, un es vēl vēlētos pateikties Magrīni kundzei par eh, to visu labo, ko viņa ir paveikusi strādājot pie šīs stratēģijas. Liels paldies, un tagad dodu vārdu Benifei kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, kamēr jūs augstās pārstāvis kundze turpināt savu svarīgo darbu starptautiskajā kontekstā, kas ir pašlaik lielā neskaidrībā, mēs redzam ļoti satraucošus elementus no cilvēkiem, kas ir tuvi Mateo Salvini Legas partijai Itālijā stiprināt attiecības attiecības, arī finansiālas slēptas attiecības ar Māskavu. Un uh, tas arī norāda uz uh, uh, to, cik svarīgi ir aizsargāt starptautiskās tiesības par strateģisko uh, autonomiju NATO, un tagad mums ir jāizdara izvēles, vai nu mēs ejam šajā autonomijas virzienā, vai arī, uh, arī desarbojamies ar um, valstīm, kas nepiekrīt mūsu vērtībām. Tikai Itālijā, bet ir nepieciešams arī izvērst komiteju, izmeklēšanas komiteju, lai arī pārbaudītu galēji labējo finansiālās attiecības ar Krieviju. Mēs nevaram par, ap, par zemu novērtēt to, jo tas ir tiešām apdraudējums Eiropas Savienībai un tas ir tas starptautiskā arēnā. Uh, Paldies, Gēta kungs, lūdzu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Malgré de remarquables efforts. Tātad tiešām arī gribu uzteikt jūs, taču Eiropas diplomātija, ne, nu, nav pārvarējis nacionālās diplomātijas un uh, nevar būt pat vienlīdzīgi starptautiskā līmenī. Tas tiešām ir liels izaicinājums, jo Eiropas Savienībai nav uh, tad uh, arī kopīgs skatījums par mūsu interesēm, par mūsu vietu pasaulē, par visiem šiem apdraudējumiem, ar ko mums ir jāsaskaras. Nu, izskatās šajās apstākļos, kā ka administrācija, kur jūs vadījāt līdz šim, varētu noteikt sev par prioritāti, definēt pirmkārt mērķus vidus un ilgtermiņam attiecībā uz Eiropas diplomātijas darbu, otrkārt par to, kā panākt konverģence, un treškārt arī konkrētas turmākais rīcības. Paldies! Milan Mons, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Aizsardzības stratēģija parādīja to, cik svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu aktīva ārēji. Izolēšanās nav nekāda iespēja. Mūsdienu pasauli ir globalizēta, sarežģīta, savstarpēji savienota un multipolāra. Jo vieni mēs būtu praktiski Ehm, vāji un kopā esam spēcīgi. Un eh, tad, nu, kā jau augstā pārstāve norādīja, nepieciešama politiskā griba. Tas nozīmē, ka spēcīga griba par to, kā labāk rīkoties kopīgi. Nu, diemžēl mūsdienu Eiropā arvien vairāk šķelšanās notiek un lēmumu pieņemšana arī līdz ar to kļūst lēnāka. Turklāt ir vēl arī vienprātības šķērslis. Nu, labā ziņa šajos gados ir tas, ka labi pavirzījusies uz priekšu aizsardzības politika. Tāpat kā daudzi to tika lūguši, ir tik sarežģīta mm, mūsdienu politika ar krīzēm, konfliktiem. Eiropas Savienība nevar būt tāda vāja, mīksta vara, tāpēc ir svarīgi veidot mm, arī attiecības ar NATO. Tas jāturpina darīt, jāpastiprinot mūsu aizsardzības dimensiju. Liels paldies! Liels paldies! Tagad vārds Kaljurand kundzei. Viena minūte, lūdzu. Cienīta augstā pārstāve, vispirms es vēlētos jums pateikties par jūsu komentāriem un apņemšanos. Es vēlētos pievērst uzmanību vienam no globālās stratēģijas elementiem, proti kiberdrošību. Kiber jautājumi paliks aktuāli, tā ir jaunā realitāte, un digitālā joma ir ārkārtīgi būtiska, lai risinātu kiber draudus, tajā pašā laikā saglabājot atvērtu un drošu kiber telpu. Eiropas Savienība ir pieņēmusi vairākus soļus, to starp kiberstratēģiju, kiberinstrumentu kasti, kiber e, šos e, treniņus un dialogus, bet vēl daudz kas ir jādara. Es vēlētos uzsvērt trīs galvenās lietas. Pirmā. Eiropas Savienībai būtu jābūt eh, globāli aktīvākai, esot kā vadošā balss un spēks kiberdrošības diskusijās un rīcībās. Otrakārt, Eiropas Savienībai jābūt skaļākai, veicinot tiesiskumu un eh, noteikumos balstītu kibertelpu. Uh, jo īpaši runājot par starptautisko noteikumu piemērošanu kiberjomā. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai jārunā mm, savus mm, vārds arī saistībā uz kiberiekļaušanu, arī iesaistot citus partnerus. Lielas paldies! Tagad vārds Paita kungam. Viena minūte, lūdzu. Cienītā Federika, kolēģi, uh, Nu, ir daudz eh, tēmatu, kur Eiropas Savienībai jāspēlē savā loma, vai tā būtu ANO drošības reforma, vai klimata pārmaiņas, vai eh, krimināltiesa, vai jā, eh, ieroču kontrole. Ir daudz pārbaudījumu Eiropas Savienības iekšienē, kas ir jārisina, lai Eiropas Savienība būtu efektīva, pilnot savus uzdevumus pastiprināt ES aizsardzības un drošības politiku. Nu, daudz kas ir noticis kopš šis temats tika risināts ES globālajā stratēģijā dažus gadus atpakaļ, bet jādara vairāk. Ekspansija un labāka PESCO rīcība, ES aizsardzības fonds un tā tālāk. Tas attiecas arī uz kibertelpu un kiberdrošību. Diemžēl klimata pārmaiņas arī ietekmē reģionus, kurus līdz šim e, netika skārti, kā piemēram Arktika, bet kur Eiropas Savienībai ir jāinvestē vairāk, e, tas būtu, mm, jo īpaši jādomā par to, kā nodrošināt, lai klimata pārmaiņas mazāk skar Arktiku. Minuto, prego. Zofko kundze uz vienu minūti. Godāmo priekšsādātāju, augstā pārstāve, es uh, apsveicu ziņojumu par globālo stratēģiju, jo tas nodrošinās ticamu mūsu ārlietu politiku un apraksta arī rezultātus, kas panākti pēdējos gados. Ir nepieciešams uh, saņemt šādu informāciju, kuros uh, jautājumos mums joprojām ir jāiegulda lielākas pūles. Uh, Mums ir jādomā arī par šīs stratēģijas ambiciozu īstenošanu, lai sekotu līdzi tiem izaicinājumiem un problēmām, ar kādiem saskaramies. Tam jābalstās uz tiesībās balstīt pasaules kārtību, nodrošinot mūsu vērtību ievērošanu pasaulē un nodrošinātu līdzsvarotāku pieeju multilaterālismam. Multilaterālis Es atbalstu arī attiecību uzli, uzlabošanu ar dienvidu un austrumu kaimiņiem, it īpaši ar rietumu Balkānu valstīm, kur nodibināto mieru un drošību nevajag uzskatīt par pašsaprotām. Šim reģionam pievienošanās pieejas ir vitāli svarīgas, tāpat arī Eiropas reģionam kopumā. Hvala, grazie mille. Liels paldies! Tālāk es došu vārdu Piculas kungam pusotra minūte. Paldies priekšsādātāja augstā pārstāve. Daudz kas ir panākts, bet pēdējo trīs gadu laikā pēdē, lielākais sasniegums ir Eiropas aizsardzības sistēmas izveide. Es gribēju jums sākumā pateikties par paveikto darbu, jā. Mēs pēdējo gadu laikā esam paveikuši vairāk nekā pēdējās desmitgadēs, un tas pierāda, ka tad, ja ir vienotība un politiskā griba, var izdarīt daudz. Ir jādara vēl daudz, lai uzlabotu Eiropas aizsardzības aktivitāti, apvienotu spēkus, nodrošinātu labāku aizsardzību mūsu pilsoņiem, spēcinot arī Eiropas lomu pasaulē. Saistības ar Irānas kodolu nolīgumu ir ārkārtīgi būtiskas. Mums ir jādara viss, lai šis līgums uh, saglabātu spēku. Tas uh, bija Eiropas Savienības liels sasniegums. Es ceru, ka padome to ievēros un um, uzsāks arī sarunas ar uh, Ma Ziemeļmaķedoniju un Albāniju vēl šogad. Ja runājam par Eiropas Savienības lomu pasaulē, nav iespējams par augstu novērtēt multilaterālismu. Un te mūsu centieni nākotnē ir jāuzlabo. Uzsāktais darbs ir jāturpina, bet tam ir jāpiešķir papildus resursi. Eiropai ir jāsaglabā sava loma pasaulē. Uh, jo tā ir spēcīga un uzticama mīkstā vāra. Tā nodrošina uh, humāno palīdzību un tā kopā ar sabiedrotajiem nodrošina arī drošību un mieru. Jāturpina arī nodrošināt um, cilvēka uh, cieņai pienācīga dzīve visās pasaules malās. Liels paldies tālāk Aleksandrovs Jordanovs, viena minūte. Godājumo priekšsādātāji, godājumā Mogarīnī kundze. Krievijas federācija turpina būt drauds ne tikai Bulgārijas nacionālajai drošībai, bet uh, visas savienības iekšējai drošībai. Okupētā Krīma kļūst uh, par agresijas avotu, un Krievijas kiberdraudi ir noveduši pie um, antieiropeiska noskaņojuma. Uh, Eiropas drošības labad uh, mums ir īpaša uzmanība jāpievērš robežu reģioniem un ir jāuzlabo Eiropas mm, iespējas integrēt uh, Rietumu Balkānu valstis. Es patiešām ticu, ka Savienība uzņems tikai NATO dalību valstis, un tas ir arī ļoti būtisks vēstījums uh, Serbijas republikai paplašināšanās politikai ir jābūt iespējai veikt reformas pārstruktūrāciju, un es uzskatu, ka ir nepieciešama globālā stratēģija, kas eh, nodrošina saikni starp Rietumu balst, Balkānu valstu dalību NATO un to pievienošanos Eiropas Savienībai. Liels paldies! Tālāk eh, pārējām pie uh, brīvā mikrofona procedūras. Es esmu saņēmis četrus pieprasījumus izteikties, tāpēc uh, tos varēsim uzklausīt visus. Uh, Un vispirms. You, Gīles kundze, paldies priekšstādātāja augstā pārstāve. Es uh, apsveicu to, ka tiek likts uzsvers uz trešo progresa ziņojumu, un es um, ticu arī lielākai es vienotībai ārlietās. Tas ir tik būtiski, tāpēc, ka mēs. Uh, mums ir nepieciešams būt eh, līdzīgā situācijā ar citām globālajām varām, bet ir, protams, arī vairāki izaicinājumi, ko jūs pieminējāt. Jā, ir nepieciešama labāka sadarbība drošības jomā, bet ir jāpaveic arī globāls darbs, lai aizsargātu multilaterālismu. Mēs uh, uzskatām, ka te svarīga ir sistēma, kas balstās uz starptautiskajām organizācijām, bet uh, es uzskatu, ka arī ilgspējīgai attīstībai ir jābūt daļai no šīs uh, stratēģijas, jo tas ir drošības jautājums. Un turklāt ir ārkārtīgi būtiski, lai ES globālajā stratēģijā raudzītos tālāk par Eiropu. It īpaši virzienā uz Ķīnu, kas ir milzīgs drauds uh, daudzpusējai pasaules kārtībai, un tā šobrīd ļoti aktīvi darbojas uh, Āfrikā, Klusā okeāna reģionā. Un, un tiešām ir svarīgi paturēt to prātā. Vienlaikus mums ir jāiesaist arī ap Japāna, Indija, Kanāda, Austrālija, jo tās aizstāv multilaterālismu un mūsu vērtības. Paldies! Kolēģi, vi prego di rispettare tempi. Es norādu. Aicinu ievērot izteikšanās laiku. Horvuds uh, kungs nākošais. Mēs, eh, liberālie demokrāļi, šajā parlamentā uzskatām, ka Eiropas Savienība ir būtiskākais miera projekts Eiropas eh, kontinenta vēsturē, bet mums ir jāveicina ne tikai miera projekti, mums ir jāiestājas par pasaules kārtību, kas ir balstīta uz eh, noteikumiem. Uh, jāsadarbojas uh, un uh, jāvēro uzticība visā pasaulē. Šobrīd tas ir apdraudēts vairāk nekad iepriekš, jo šobrīd uh, Ķīna aktīvi bruņojas. Un um, arī Krievija veic aktivitātes savā pierobežā, bet uh, mums ir jāsako līdzi arī mūsu bijušā, mūsu pastāvīgā sabiedrotā ASV neadekvātajai rīdzībai Trumpa atteikšanos eh, ievērot eh, ar Irānu noslēgto vienošanos. Es domāju, ka Donalds Trumps apdraud mieru un apdraudot šo vienošanos, eh, viņš veicina kodolieroču izplatību, tāpēc Eiropas Savienībai nekad nav bijis būtiskāk spēlēt spēcīgu lomu dialoga veicināšanā un samierinošanā, lai izvairītos no konfliktiem kopumā, bet pavisam konkrēti arī, lai pieturētos pie šī nolīguma. Liels paldies, uh, Hārvoda kungs! Uh, Rolanda kungs jums uh, vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Priekšsādātāji, es vēlējos Horvada kungam jautāt, vai jūs esat gatavs uh, kompromisam, ņemot vērā tās um, atturošās struktūras, ko NATO pēdējo 70 gadu laikā ir piedāvājusi, nu, lai nodrošinātu mieru ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, un vai mēs uh, drīkstam šādi apdraudēt um, transatlantisko sabiedrību. Neviens Eiropas uh, Savienībā un arī Mogherīnī kundze neapšauba NATO efektivitāti un svarīgumu, jo uh, Protams, mums ir jāspēj atbildēt uz draudiem pasaulē, kurā aizvien vairāk pieaug riski, bet mums ir jāstiprina arī Eiropas līmeņa sadarbība. Pirmais, kurš um, apšaubīja NATO, bija Donalds Trump, Trumps, kurš uh, ir uh, savos uzskatos daudz tuvāks uh, jūsu partijai nekā jebkuriem citiem nacionālistiem šajā parlamentā. Paldies! Grazie, prezidente! High Rep Mogherini! Lopes Agilārs, paldies priekšsādātāji. Šodien Eiropas parlaments tikko ievēlēja Urzulu Fonderlajenu par jauno komisijas priekšsādātāju, un tas nozīmētu, ka jūsu uh, termiņš pēc vasaras beigsies un jūs uh, aizstās uh, Borelo kungs, um, pieredzējis ārlietu ministrs, bet es apsveicu jūs uh, par jūsu apņēmību, centieniem paveikto darbu un to, ka jūs uh, aizstāvat Eiropas globālo stratēģiju, bet spāniski mēs sakām, ka tad, kad mēs runājam par stratēģiju, mēs to neskaidrojam, mēs to vienkārši īstenojam. Un um, tas uh, ir jautājums, kur Eiropas Savienībai aktīvāk būtu jādomā par Āfrikas kontinentu, cilvēktiesībām, demogrāfijas, migrācijas jautājumiem. Ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība izvēlētos globālu pieeju Āfrikas kontinentam un um, ja mēs neko nenozū, nenozīmēsim Āfrikai, tad uh, mums ir jāgādā, lai tas uh, notiktu, jo pretējā gadījumā mēs nebūsim globāls uh, spēlētājs. Liels paldies! Um, the... Vorda kundze, priekšsēdētāji, es vēlējos uh, palabot tās kļūdas, eh, ko allaž atkārto labējā spārna ekstrēmisti. Pirmkārt, eh, Sviedri, Zviedrijas eh, deputāta Vēmars kungs sacītais ir pilnīga nezināšana. Es esmu tikusies ar Zviedrijas vēstniecības pārstāvjiem Kēnijā, un viņi saka, ka Alža Baba patiesībā liedz migrantiem šķērsot Kenijas ziemeļu robežu, lai nokļūtu Eiropā. Britu ierēģi man ir teikuši, ka viņi ir šausmās par to, ko nozīmētu Brexit, jo tas apdraudētu nacionālo un globālo drošību. Un tāpat arī Neitans Gils, britu deputāts, aizstāvja atstāv Eiropas Savienības spēkus, uh, un kā to var apstā, apstiprināt arī kampaņas grupa. Uh, šie spēki strādā pasaulē konflikta zonā, sadarbojas ar pasaules partneriem. Un tas nozīmē, ka viņi nevarēja piedalīties uh, patriotiskajā kampaņā, lai paturētu apvienoto karalisti Eiropas Savienībā un turpinātu nodrošināt mieru un drošību pasaulē. Paldies! Volisa kungs, paldies priekšsēdētāji. Pēdējo 18 gadu laikā ASV režīms un tā rietumu atbilstītāji ir izraiz, izraisījuši sagrumu daudzās pasaules valstīs - Afganistānā, Irākā, Sīrijā, Lībijā, Palestīnā, Jemenā. Nav nekādu argumentu, lai aizstāvētu viņu rīcību, un Eiropa, diemžēl, ir klusējusi un ir baidījusies viņus nosodīt jo nav nekādu argumentu šiem kāriem. Šobrīd mēs atkal vairojam agresiju pret Irānu, ir eh, noteiktas um, sankcijas pret Irānu, kas ir sava veida kara darbība, viena no sliktākajām, kāda var būt eh, šī brīža pasaulē. Uh, ASV vēlas ievilkt Izraelu karā ar Irānu, bet kāpēc ir jānosaka sankcijas? Atgrieziet Irānu starptautiskajā sabiedrībā. Irāna vēlas mieru, nevis kāru. Liels paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru, un um, tagad es došu iespēju augstajai komisārai Mogarīnai atbildēt. Paldies priekšstādētājiem, paldies jums visiem, kas. Uh, atzinīgi izteicās ne tikai par globālo stratēģiju, ko es stādu jums priekšā, bet ar paldies arī parlamentam, jums kā institūcijai, kas piedalījās stratēģijas izstrādē un arī īstenošanā. To gan, protams, veica iepriekšējais sasaukums, bet eh, šī stratēģijas eh, īstenošana ir sākusies sekmīgi. Paldies arī tiem no jums, kas uzsver to, ka ir nepieciešams eh, uzturēt un turpināt, konsolidēt šo darbu, bet būt arī konsekventiem, konsekventiem mūsu lēmumus. Un šeit vēlos um, izcelt iespējams eh, nu, tādus visteidzamākos uzdevumus, kas ir mūsu priekšā, ja vēlamies tiešām šo konsekvenci ievērot. Ja vēlamies eh, atjaunot savu reputāciju kā tādam uzticamam partnerim starptautiskajā arēnā, uzturēt šo reputāciju, un tas nozīmē, ka līdzekļi jāiegulda tur, kur ir mūsu politiskās prioritātes. Un viena no pirmajām atbildības jomām, ar ko būs jāsaskarās šim parlamentam, ir daudz gadu finanšu schēma, šīs schēmas um, izstrādu un pieņemšanu. Nu, un uh, daži skaitļi šai, šai sakarā, ko esam piedāvājuši no komisijas puses, esam piedāvājuši um, paaugstināt uh, līdzekļus, līdzekļu apjomu civiliem pasākumiem vairāk par 30%. Es domāju, ka ņemot vērā neskaidrības, kas valda patreizajā pasaulē, tas ir nepieciešams pasaule raugās uz mums uh, kā uz uzticamu un prognozējumu partneri, ar ko var sadarboties kā uz partneri, kas vēl ir gatavs investēt eh, mierā, demokrātijā, cilvēktiesībās, eh, sadarbībā, tam, protams, nereti nepieciešama ir ievērojama līdzekļi, lai šo darbu pasaulē turpinātu. Un tādēļ es ceru, ka jūs arī turpināsiet strādāt šajā virzienā turpmākajos mēnešos. Jūs sevišķi priekšlikums, ko sagatavojam, par 23% eh, paredzējām paaugstināt Āfrikā atvēlētos līdzekļus, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpat mēs esam krietni uzlabojuši sadarbību ar Āfrikas partneriem, ne tikai attīstības un humanās palīdzības kontekstā, bet arī politiskās partnerības eh, kontekstā, miera un stabilitātes eh, nu, sarūpēšanā šim kontinentam. Tam arī nākotnē jābūt mūsu um, uzmanības degpunktā. Un 25% no šiem līdzekļiem būs eh, atvēlēti atbilstoši mūsu priekšlikuma, priekšlikuma un klimata pārmaiņām. Un es ceru, ka arī to jūs atbalstīsiet. Un, um, Paturiet sev prātā, turpinot savas diskusijas par nākamo DFS. Komentāri par situāciju Irānā, nu to tagad ne, nekomentēšu vēlāk. Šovakar mums būs vēl diskusija. Tiem no jums, kas, kas ir uh, gatavi šeit tā teikt nakšņot šajā zālē, par drošības eh, situāciju Persijas jūras līcī. Vēlos tikai uzsvērt, un lai gan jūs jau to ziniet, cik svarīgi visiem mums eh, kolektīvi ir būtiski atrast veidu, kā saglabāt šo kodolu darījumu ar Irānu izvairīties no eskalācijas un gluži otrādi palīdzēt situācijas deeskalācijai šajā reģionā. Tas ir arī svarīgi kontinentu drošībai. Un, kā es pieminēju, klimata pārmaiņu pasākumu, klimata diplomātija ir vēl viena no mūsu prioritātēm, kas ir eh, izcelta. Līdzsakus tām, eh, jums runājam par drošību, tad būtu jāizcer kiberdrošība. Drošības definīcija ir visai plaša un kiberdrošības jomām. Mēs esam paredzējuši virkni pasākumu šajā stratēģijā, stratēģijas pārskatā. Pasākums, kas, eh, nu, cerams, ka sekmīgi tiks eh, turpināti nākotnē. Vēlos tāpat arī pieminēt eh, īsti dažus citus svarīgus jautājumus, kas izskanēja. Trīs tādus svarīgākos. Pirmkārt, daži no jums pieminēja to, ka mums ir nepieciešama uzticama paplašināšanās politika, tāda konsekventa politika. Un es personīgi un arī komisija kopumā uzskata, ka ir nepieciešams dot tā ticamu paplašināšanās perspektīvu Rietumbalkāniem, un pat uh, vārds paplašināšanās nav īsti adekvāts, jo mēs paskatāmies tīri geogrāfiski, tad Rietumbalkānu valsts principā visas ir uh, kaimiņu valstīs ar, ar uh, mūsu dalī, dalību valstīm. Ir runa par faktiski reģionu izlīgumu, par konsolidāciju kontinentā, jo sevišķi sarunas ar Ziemeņu Maķedoniju un Albāniju. Tās ir atsāktas. Uh, Un, nu, respektīvi, tuvākajos mēnešos būtu jāatsāk, un es ceru, ka padomē arī pieņems attiecīgu lēmumu. Tādējādi mēs investējam pašu savā stabilitātē, drošībā, labklājībā. Tāpat arī vēlos uzsvērt, ka um, ir iespējams uzlabot mūsu darbu migrācijas jomā. Iepriekšējā leģislatūra, iepriekšējā sasaukumā kopā ar jums par to diskutēju nereiz vien. Uh, Nu, jūs pieminējāt uh, to labo darbu, ko, ir, kas ir veikts operācijas Sofija kontekstā. Runājot par migrācijas politikas uh, ārējiem aspektiem, esam paveikuši daudz laba darba. Kad stājos darbā pirms uh, pieciem gadiem, tad migrācija būtībā pat nebija mūsu ārlietu tāds jautājums. Vairāk tika skatīts migrācijas politikas iekšējais, iekšējā problemātika. Tagad esam izveidojuši labu sadarbību ar transītu valstīm, ar izceltnes valstīm. Mums ir 26 atgriešanas līgumi noslēgti ar šīm valstīm. Uh, Mums ir ļoti laba sadarbība apvienotajām nācijām, šo nāciju aģentūram, jo sevišķi ar, ar cilvēktiesību aģentūru un eh, tāpat mums ir ilgspējīga un, eh, un, un eh, humanitāra sadarbība ar mūsu partneriem. Ko mēs nožēlojam? Nožēlojam to, ka operācija Sofija, kas bija sekmīga operācija, respektīvi mm, cīņām pret uh, cilvēku tirgotājiem, mēs uh, arestējām uh, nevienu cilvēku tirgotāju un, un kuģi izglābām cilvēkus uz jūras, un tāpat arī eh, īstenojām ieroču embargo mm, pret Lībiju. Nu, var vien nožēlot, ka mūsu dalībvalsts un, un padome pieņem lēmumu eh, šo operāciju pārtraukt. Es domāju, ka nu, jūras operācija bez attiecīgi jūras kuģiem un, un, un um, militāriem aktīviem nav īsti ticama. Tā kā es ceru, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos uh, tas mainīsies un ka mūsu klātbūtni jūrā uh, spēcīga klātbūtne tiks atjaunot, tad, kad tā ir nepieciešama, jo sevišķi ņemot vērā drošības situāciju Lībijā, un arī ņemot vērā to, ka ir taču nepieciešams efektīvi cīnīties pret uh, cilvēku tirgotājiem, kontrabandistiem vidusjūras reģionā. Vispēcot, daži no jums pieminēja, respektīvi, kritizēja vai izteica savas bāžas par uh, Eiropas Savienības uh, militarizāciju, par mūsu ārlietu politikas iespējamo, iespējamo tādu kaujinieciskumu. Nu, sasīšu tā, ka mūsu pieeja drošībai nekad, nekad nav bijusi agresīva politika. Daži no jums jau to norādīja, ka Eiropas Savienība ir miera projekts. Nu, jāsaka, tas ir vissekmīgākais miera projekts vismaz nesenā vēsturē. Esam spējuši te galā ar saviem konfliktiem un krīzēm, un balstoties uz šo pieredzi, mēs mēģinām palīdzēt arī saviem partneriem. Mēs mēģinām um, palīdzēt eh, mūsu partneriem arī atrast savu ceļu uz demokrātiju, uz eh, mieru, uz cilvēktiesībām. Es ikdienas saskaros ar to, ko dara mūsu militāristi, karavīri, sievietes, vīrieši, tāpat arī policisti, tāpat arī civilie drošības eh, dienas dara dažādās misijās, dažādos reģionos. Mēs atbalstam mūsu partneru valsts demokrātiskās institūcijas, lai tās varētu izveidot uh, um, drošu vidi, vai nu tā būtu ar armijas palīdzību, vai kāds ir drošības spēku, civilu dien dienas palīdzību. Mēs palīdzam apvienoto nāciju miera uzturēšanas misijām un mēģinām uh, nodrošināt mieru un funkcionējošas institūcijas dažādās uh, valstīs ļoti sarežģītos apstākļos nereti. Pagājušo nedēļu apceimoju mūsu spēkus uh, Malī, Nigērijā, Centrālā Afrikas Republikā. Un, um, Tur šie cilvēki uniformās nestrādā. Tātad mums labāk, bet ja viņi tur nebūtu, tad es domāju, ka apstākļi šās valstīs būtu daudz, daudz sliktāki drošības ziņā. Tā kā mūsu darbs nekad nav, nav nogalināt, eh, bet eh, aizsargāt. Mēs nekad nebūsim agresori kādā konfliktā, bet gluži otrādi. Dažiem es pieminēju strateģiskās autonomijas elementu, ko mēģinam izstrādāt, ko mēģinam panākt. Un tas domās tieši tām, lai mēs varētu autonomi darboties kā, kā miera nesēji kas eh, tiešām ir tik nepieciešams šai pasaulē. Tā kā es ceru, ka šis eh, politiskais kompass, kā mēs to varētu saukt, būs nodrīkstām, lai arī eh, atrastu ceļu šajos grūtajos apstākļos, ka, ar ko būs jāskars jums. Piecus gadus strādājot šeit, jums ar to būs jārēķinās, un es rēķinos ar jums, ka mans nākamais pēctecis varēs strādāt kopā ar jums, ar no citām institūcijām, un pēc iespējas efektīvāk izmantot jums atvēlēto laiku. Paldies! Paldies! Līdz ar to noslēdzam diskusijas par šo tematu. Tagad darba kārtībā paredzēts komisijas priekšsēdētāja viesnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumu paziņojums par stāvokli Venecuēlā un dod atkal vārdu augstajai pārstāvē Federikai Mogrīnī. Lūdzu. Paldies. Venecuēlas tautam. Viņi saskāršies un turpina saskārties ar visai dramatisku situāciju. Humanā situācija ir visai dramatiska un, un ar katru dienu pasliktinās. Septiņiem miljoniem venecijāliešu nepieciešama palīdzība, 3,7 miljoniem cilvēku trūkst pārtikas, atbilstoši apvienoto nāciju un, un datiem. 4 miljoni venecijāliešu pēdējo četru gadu laikā atstājuši valsti. Un uh, nākotnes aplēses liecina par to, ka viņu skaits tikai turpinās pieaugt. Krīzes eh, reģionālā ietekme arī ir būtiska. Tā negatīva ietekme reģionāla stabilitāte un eh, politiskā jomā. Valdība ir eh, patvaļīgi arestējusi daudz Nacionālās asamblējas locekļus un anulējusi viņu parlamentāro imunitāti. Kostā arī vēlas kungs nesen tika arestēts, un viņu arestēja Venecēlas drošības dienesti, un es domāju, ka ne tikai man, bet visiem pāriem tas ir liels šoks. Mēs nekavējoties sasinājāmies. Uh, un aicinājām um, veikt neatkarīgu izmeklēšanu un saukt uh, vainīgus pie atbildības. Tāpat arī apvienoto nāciju augstais komisārs cilvēku tiesību jomā viņas ziņojums apstiprina to, ko mēs jau labi zinājām, ka cilvēku tiesību pārkāpumi Venezuelā ir bieži un visai nopietni. Mēs pilnībā atbalstam šajā ziņojumā atspoļoto informāciju un arī tur iekļautās rekomendācijas. Šodien eh, visu 28 dalībvalstu vārdā es lēku klājā paziņojumu, kur uh, uzsvērām, ka mēs esam gatavi palīdzēt apvienoto nāciju augstajam komisāram cilvēku eh, tiesību jautājumos, viņa centienos nodrošināt to, lai visu venecijāliešu cilvēktiesības būtu pilnībā aiz, aizsargātas. Nu, un šī ziņojuma gaismā esam gatavi arī turpināt uh, strādāt pie mērķiecīgiem pasākumiem, kas būtu adresēti pret tiem drošības spēku mm, pārstāvjiem, kas atbild, atbildīgi par spīdzināšanu citiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Humānās eh, katastrofas novēršana Venecijā ir augstākā prioritāte. Iepriekšējās ja nedēļās šis tas eh, diplomātiskajā frontē ir, sa ir sakustējies. Ja eh, mēs uh, pieliemies sarunās Barbadosā pagājušo nedēļu, un uh, jaunas tikšanās ir paredzētas, tātad starp um, dažādu pušu pārstāvjiem. Ceļš uz uh, demokrātisku pārēju, protams, ir pilns dažādiem uh, šķēršļiem, bet uh, pirmo reizi dažu var mēnešu vai pat gadu laikā uh, mēs varam uzskatīt, ka šis pēc tāds, tāds provizoriskais solis pareizā virzienā ceļā uz uh, mierpilnu un demokrātisku pārēju. Tātad gan mierpilnu, gan demokrātisku. Uh, Pēcēc uh, tādas brīvas un, un ticamas prezidenta vēlēšanas, un esmu lepni par šo svarīgo lomu, ko Eiropas Savienība spēlēs kā vidutājs, dodot tātad iespēju diplomātijai izpausties. Laikā, kad šķiet, ka vienīgā, vienīgā iespēja ir tātad vārdarbība, Bet, protams, tas ir ārkārtīgi riskanti ne tikai Venecijā, bet arī reģionam visā pasaulē. Un nu, šajā laikā mēs uzstājam, ka šie, šajā krīzē nav militāra risinājuma, un ka, lai kāds būtu risinājums, tad, tad lai kāds būtu, kāda būtu izēja, tai jābūt mierpilnai un demokrātiskai. Un tādēļ esam izveidojuši starptautisku kontaktgrupu šī gada sākumā, kur piedalās um, četras Latvijas-Amerikas valstis. Nu, Pagājušā nedēļa piektā valsts no šī reģiona arī pieslēdzās, tad izteica savu vēlmu pie, pie, pieslēgties šai grupai. Uh, šīs kontaktu grupas uzdevums nekad nav bijis kalpot kā starpniekam šajās tikšanās, šajās uh, sarunās. To zinām jau no sākuma, jo, jo starpniecība, ja sevišķi tik sarežģīta starpniecība, to nevar vadīt kāda neatkarīga grupa. Un mēs arī zinājām, ka priekšnoteikumi šai, šīm sarunām eh, ar vai bez šīs uh, starpnieku grupas uh, būs sarežģīti. Tā kā šī grupa netika veidota procesu starpniecībai, uh, un to es skaidru uzsveru iepriekšējušajā iegoties, šīs grupas mērķis ir un alaži ir bijis mēģināt tātad, sekmēt to, kā tiek veidotas komisijas tātad, pašā Venecuēlā, ka notiek ticamas un, un objektīvas sarunas starp pašiem venecuēliešiem. Laikā, kad šķita, ka eskalācija ir te neizbēgama. Un tagad pēc mēnešiem smaga darba, par ko vēlos pateikties, visiem kolēģiem, gan Latvijas Amerikas, gan Eiropas valstu ārlietu ministriem, arī šai, šai kontaktgrupai, trim mūsu komandām, kas uh, ir būtiski nakti un dienu strādājuši pie šiem jautājumiem un izrādījuši tiešām lielu tādu apņēmību. Un pēc mēnešiem gara darba iespēja rast mierpilnu demokrātisku risinājumu šajā krīzē tiešām ir kļuvusi reāli. Un šajos mēnešos konta grupas loma ir tikusi atzīta, abas puses to atzīst, gan tātad pašā Venecuēlā, gan arī reģionālā un arī starptautiskā arēnā. Es personīgi esmu piedalījusies kopā ar mūsu starptautiskiem tātad ziņotājiem no ASV, Krievijas un Ķīnas. Uh, kā arī no Vatikānas, Kubas ar, ar visām Latvijas valstīm. Kontakta grupas eh, pārstāv tikās ar visiem svarīgākajiem spēlētājiem Venezuelā, tikšanās laikā Karakasā. Enrique Iglesias, mēs īpašais eh, padomnieks bija pirms pāris dienām Venezuelā, tikās ar visiem svarīgākajiem eh, dalībniekiem, augstākajiem amatpersonām, sākot ar Madūru, apvienoto nāciju pārstāvjiem, lielākajām politiskajām pārtijām, kā arī pilsonisko sabiedrību un katoļu baznīcu. Šis darbs ir bijis būtisks, lai dotu iespēju tiešām iepelnam risinājumam. Nedrīkstam uztvert to kā pašu par sevi saprotam, nu, ka nav izslēgts, ka politisks risinājums tomēr izpaliks, bet vismaz tagad mēs esam apstādinājuši eskalāciju nu, militāristu puses un esam devuši iespēju politiskam risinājumam. Un tad ir visi vienojāmies, ka kontaktu grupas tikšanās laikā Gostreikā pirms pāris mēnešiem pirmkārtām turpināt darbu bet arī intensificēt mūsu politisko darbību un, un uh, kontaktus ar atbilstošiem starptautiskajiem spēlētājiem. Un sākties process gan ir ļoti trausls. Bet tieši tādēļ mums jādara viss iespējamais tagad, lai uh, atbalstītu un sekmētu šīs sarunas, kas turpināsies Barbadosā. Mierpilna un demokrātiska pārēja. Tā jāsākas, protams, pašā Venecijā. To nevarēs uzspiest no ārpuses, bet mums ir uh, Mūsu pienākums ir uh, sekmēt uh, šo procesu ar visiem iespējamiem līdzekļiem, ko esam darījuši pēdējos mēnešos. Un uzsvērsim vienu lietu pavisam skaidri, ka šai valstī ir nepieciešams jauns prezidenta vēlēšanas ar tādu brīvu un godīgu pirmsvēlēšanu procesu, kur kandidātiem ir vienlīdzīgas iespējas, ja nepieciešams nošķirt varas, sākot ar to, ka tiek uh, atzīts un respektēts tas, ko dara Nacionālā asambleja, un tās locekļiem nepieciešama imunitāte. Un tie ir daži nepieciešami elementi ticamam procesam, un tā, tas ir izkristalizējies mūsu sarunās, mūsu darba rezultātā. Būtiskākajām valsts institūcijām, tātad augstākajai justīcijas tiesai un, un pilsoņu varai, ir jā, jāstrādā visu pilsoņu labā, tas jādara objektīvi, un tam ir jāatspūgļojas um, vēlēšanu padomas sastāvām. Otkārt, visiem prezidenta vēlēšana kandidātiem ir jāļauj piedalīties vēlēšanās uz, ar vienām, vienādām tiesībām, bez nekādiem ierobežojumiem. Treškārt, balsotāju reģistrs ir jāaktualizē, tā jāiekļauj jaunie pilsoņi, tāpat arī ārvalstīs dzīvojušie venecuēlieši. Un ceturkārt, starptautiskiem novērtējumiem jāuzmana viss vēlēšana process, un ne tikai tas, kas notiek vēlēšana dienā. Eiropas Savienībai un starptautiskajai kontaktgrupai Tā tad ir iespēja palīdzēt šo vēlēšanu procesu gaitā, ja partijas vērsīsies pie mums attiecīgu uh, lūgumu un ja mēs tik tālu vispār nonāksim. Tas, iespējams, ir delikātākais uh, moments visā šajā ceļā, kas varētu novest pie um, iepilnu demokrātiska risinājuma. Mums jādara tiešām viss iespējamais, lai stiprinātu šo trāslo procesu. Un jācer, ka mēs uh, izpildīsim to, ko mums sagaida Vēncēlas tauta. Zemes spiediens jāsaglabā. Um, tad Maduro režīmam jāsaprot, ka status quo vienkārši nav opcija. Um, tas nav ilgspējīgs risinājums nec valstī, nec tās pilsoņiem, nec reģionam kopumā un arī pasaulē. Ne. Visi 28 dalībvalstis ir atbalstījuši šo rezolūciju, un tur mēs uh, tātad uzsveram, un es citēju, ja nebūs iznākuma patreizajās sarunās Eiropas Savienībā, uh, turpinās uh, piemērot mērķtiecīgas sankcijas. Uh, Un vēlreiz vien, vienlaikus mēs uzsveram, ka šos pasākumus var atsaukt un iesaldēt, ja tiek panākts būtisks ceļš, tātad progresa ceļā uz cilvēktiesību un demokrātijas nostiprināšanos Venecijā. Vienlaikus turpināsim darbu ar šo kontaktu grupu un ciešu, ciešu sadarbību ar apvienotajām nācijām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvu humānai palīdzībai bez nekādiem ierobežojumiem. Arī vietējiem NVO būtu šāda iespēja. Un nu, šajā virzienā ir panākts zināms eh, progress. Tad ir eh, pēdējā mēneša gaitā ir iecelts eh, humanās palīdzības koordinators no apvienotā nācija puses šeit. Kopš krīzes sākuma mēs, kā Eiropas Savienība, esam bijuši viens no lielākajiem humanās palīdzības donoriem uz Venecuēlu, gan pašā Venecuēlā, gan arī kaimiņu valstīs, kur tas ir nepieciešams. Un turpināsim sniegt politisku un finansiālu atbalstu visām reģionālajām un starptautiskām iniciatīvām, kur mēģis ir uh, risināt uh, šo uh, bēgļu problemātiku, sākot ar Kyoto procesu, ar Kyoto procesu, respektīvi, bet mums jādara arī uh, uh, aktīvāk tad humanās palīdzības jomā, bet līdz tagad humanai palīdzībai. Mums mūsu pleciem gūstas arī atbildība um, veikt papildus pasākumus, kas uh, ļaus izkļūt no šīs krīzes. Paldies! Grazie mille! Liels paldies! Un tagad uh, vārds runātājiem politisko grupu uh, vārdā un sākam ar uh, Paulo Rangelu kungu tautas partijas vārdā. 1 minūte 30 lūdzu. Grācie, <laughs> prezident. Paldies priekšstādātāji. Fundament... Augstās pārstāvs kundze, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī sasaukuma kārt, eh, sākumā, kad parlaments sāk darbu, būtu ļoti skaidra un nepārprotama eh, pozīcija pieņemt attiecībā uz humāno krīzi Venecuēlā. Ir ārkārtīgi svarīgi ļoti skaidri jau no paša sākuma pateikt, ka Eiropas eh, parlaments nosoda šos cilvēku tiesību pārkāpumus, kas nepārtraukt notiek Venecuēlā, tāpat spīdzināšanu, politisko vajāšanu, nogalināšanu. Uh, kas konstant notiek pret eh, režīma, eh, pret tiem, kas ir pret eh, šo režīmu. Un tātad tas ir viss vērsts pret personu brīvu izteikšanās brīvību un mēs zinām, ka Nacionālās asamblējas vadītājs Hons Guaido šobrīd ir izvirzīts kā likumīgais Venecuēlas tautas pārstāvis. Ir nepieciešams prasīt, lai iestādes nodrošinātu pārtiku, medicīnisko palīdzību, tāpat humanās palīdzības iekļūšanu valstī. Tāpat jārūpēs arī par bēgļiem, kas ir nonākuši Peru un citās valstīs. Un, tās viss radīs milzīgu migrācijas krīzi, un tāpēc ir nepieciešams piesaistīt uzmanību tam, kā Krievija un Kuba attiecas pret šo jautājumu un nepieciešams uh, sniegt atbalstu attiecīgi arī miera procesam, uh, ko šobrīd uh, kā vidutājs darbojas Norvēģija, un jānodrošina, lai valstī notiktu brīvas un caurskatāms vēlēšanas, un lai Venecuēlas tauta varētu paust savu vēlmi. Paldies! Tagad sociāla demokrāta grupas vārdā Havi Lopes kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, uh, priekšsādātāji! Liels paldies augstāji pārstāvē. Mēs pilnībā piekrītam tai analīzē, ko uh, veica uh, komisijas augstā pārstāve, bet uzskatām, ka tagad šī sasaukuma sākumā būtu laba doma vēlreiz uzsvērt mūsu solidaritāti Venecuēlas tautai. Vienīgais veids, kā atrisināt šo konfliktu, ir Eh, sarunas un mierīgs risinājums, kas novestu pie mierīgām vēlēšanām, kas nodrošinātu savukārt, ka visiem politiskiem spēlētājiem ir vienlīdzīgas iespējas dotas. Eh, protams, starptautiskajai kopienai tas viss būtu jāuzrauga. Tagad ir radusies cerība, jo tas, kas notiek Barbadosā, Norvēģija vada šeit eh, vidutāju procesu, ir pienācis laiks tik tiešām izgaismo to, kas ir noticis Venecuēlā. Venecuēlas iedzīvotāji cieš, kā jau um, ANO augstā pārstāve norādīja, um, komisāra cilvēktiesību jautājumu esmu norādījusi, ir notiek cilvēku nogalināšana, protams, notiek arī nesodāmība, tiek pārkāptas cilvēku ekonomiskās un sociālās tiesības. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir nepieciešama humānā palīdzība. Tieši tāpēc mēs uh, šodien arī gribam uh, tātad izvirzīt vienīgo iespējamo risinājumu un uh, Tāpat eh, gribam runāt skaļi un skaidri par to, kā cilvēki cieš. Paldies! Un eh, tagad riņu eh, grupas vārdā vicepriekšsēdētājai Čerancovas kundzei. Paldies! Priekšsēdētāji, augstā pārstāve. Rīt ir starptautiskā krimināla taisnīguma diena, un parlamentam ir jādod ļoti skaidrs signāls. Mēs vienkārši nenos, nestāvēsim malā, kamēr cilvēktiesības tiek pārkārtas Venecuēlā. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai eh, nospraust stingru nostāju pret eh, diktatūru, un eh, tas attiecas arī uz selektīvām sankcijām, paredzot arī iespēju uzlikt sankcijas valsts naftas uzņēmumam. Eh, saka, ka Maduro ir gribošs vest sarunas, bet eh, mans jautājums, kā no vienas puses var vest sarunas, un tad no otras puses eh, tāpat laikā Uh, spīdzināt, nogalināt uh, cilvēkus, kas ir pret uh, režīmu? Kā var mest šos cilvēkus cietumā? Kā tad var teikt, ka Maduro ir par dialogu, ja tāpat laikā tiek vajāti tie, ar kuriem it kā šīs sarunas būtu jāved? Nu, nemuļķosim sevi. Maduro joprojām spēlē savus parastos trikus. Viņš saka, ka viņš vēlas vest sarunas, lai iegūtu laiku. Tāds ir viņa nolūks. Mums jādara viss iespējamais, lai Maduro tik tiešām būtu apņēmies piedalīties dialogā un lai šo krīzi atrisinātu mierīgā veidā. Paldies! Paldies!